būt efektīvai. Un eh, jāsaka, ka es vismaz tagad ievēroju savai runāšanai atvēlēt laiku. Paldies! Paldies! Brīnišķīgi saka priekšsēdētājs. Lielas paldies, komisārs Kunds. Līdz ar to esam beiguši debats par šo darba kārtības punktu. Un nākošais darba kārtības punkts ir Nikolai kundzes ziņojums - sieviešu situācija kara apstākļos. Došu vārdu referentēs četrām minūtēm. Lūdzu. Paldies, viesētāji kungs, komisārs eh, kundze, kolēģi. Es nedomāju, ka man izdosies eh, izskaidrot eh, visu šo ziņojumu četru minūšu laikā, bet es vēlētos tikai atbildēt uz šiem jautājumiem, kuri, manuprāt, ir ļoti svarīgi. šis eh, ziņojums ir uzrakstīts pareizajā laikā. Eh, primitīvās eh, sabiedrībās tagad tika izmantota izvarošana kā kara instruments, un tas joprojām turpinās, un tam ir milzīgas sociālas sekas. Un tas ietekmē to, kā valsts rīkojas. Piemēram, Kongo konflikts varētu tam kalpot kā piemērs. Katru dienu ir 16, eh, varda, 16 eh, izvarošanas gadījumi. Un šī sērga nav tātad eh, iznīcināta joprojām. Ziņojumā ir skaidri norādīts, ka šis jautājums ir jārisina, izējot no dzimumu vienlīdzības perspektīvas sievietēm un vīriešiem ir eh, jādarbojas, eh, jādarbojas balstoties uz vienlīdzīga pamata, lai saglabātu uh, mieru un uh, strādātu situācijās pēc konfliktiem. Eiropas Savienība ir centusies spērt noteiktus soļus, lai cīnītos pret šo fenomenu, bet nacionāla līmenī tikai desmit dalībvalstis valstis Tikai desmit dalībvalstīm ir savi plāni un vēl piecas strādā uh, pie šādiem plāniem. Un tas nozīmē, ka mums, uh, mēs īsti uh, nesasniedzam šos mērķus, kādus bijām sev uzstādījuši. Es domāju, ka ārējās darbības dienesta izveidošana Eiropas Savienībā ir iespēja, kā padarīt Eiropas Savienību caurskatāmāku. Delegācijas Eh, kuras uh, ir iesaistītas konfliktu risināšanā, tajās vajadzētu darboties arī sievietēm, jo viņām ir uh, ļoti uh, vērtīgs uh, pienesums. Viņas var dot ļoti vērtīgu ieguldījumu ilgspējīgā mierā. Miers uh, un tiesiskums nevar tikt nošķirt viens no otra, un nesodāmības uh, fenomens joprojām pastāv. Tātad pieejamība starptautiskajai krimināla tiesai ir ļoti svarīga šajā sakarā, un mums ir jāatrod pareizie juridiskie ceļi. Tie, kur ir vainojami pie kara eh, noziegumiem, ir jāsoda. Citādāk turpināsies eh, upuru viktimizācija sabiedrībās dēļ šī, šī nesodāmības eh, fenomena. Eiropas Savienībai un ANO vajadzētu uh, īstenot uh, rezolūciju un uh, vajadzētu sadarboties, lai cīnītos uh, pret šo mm, parādību. Eiropas Savienībai ir jāizrāda stingra apņemšanās, lai nodrošinātu sieviešu drošību. Dalībvalstu militārajām struktūrām ir jāņem vērā eh, dzimuma perspektīva. cilvēki ir jāizbalsta, jāizbalsta balsoties uz nopelniem, un Eiropas Savienībā ir daudz sievietes, kuras ir uh, pelnījušas uh, eh, vadošas amatus uh, militārās struktūrās. Dalībvalstīm tas ir jāņem vērā ar, saistībā ar militārajiem spēkiem. Kā jau es teicu, man nav izdevies izskaidrot pilnīgi visus ziņojumus, bet es vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem, kā arī visām politiskajām grupām un visiem, kas palīdzēja strādāt pie šī ziņojuma. Paldies! Herzlichen Dank. Paldies, referents kundze. Atkal uh, brīvajam mikrofonam ir pieteicies vairāk runātāju uh, nekā mēs uh, varam apmierināt, un tādēļ atkal dosim vārdu pēc iespējas vairākiem un centīsimies garantēt arī dzimumu līdztiesības ievērošanu šajā procedūrā. Matēras kundze, vienu minūtu, lūdzu, paldies priekšsēdētāji, gribēju. Uh, jūs uh, sveikt ar stāšanos jaunajā amatā un gribēju pateikties Nika Laukundzei par izcilu ziņojumu. Patiešām mums ir jāgarantē sieviešu drošība un. Eh, protams, sievietēm karā eh, pārņemtajos reģionos ir ļoti grūta dzīve, tur bieži vien notiek masveida izvarošana, sievietes tiek tirgotas un eh, pazemotas, un bieži vien tas tiek izmantots kā kara instruments. Sievietes galvenokārt kara laikā ir tieši pirmais upuris, un pēc tam visai šai vardarbībai ir ļoti nopietnas psiholoģiskās un fiziskās sekas. Mums ir jāievieš daudz stingrākas sankcijas šādos gadījumos un ir jāsoda varmākas. Nedrīkst pieļaut nesodāmību un mieru nevar panākt bez taisnīguma. Tādēļ ir jāpaukstina sieviešu iesaistīšanās politisko lēmumu pieņemšanas procesā, tad, kad karš ir beidzies, un sievietes arī ir jāiesaist politiskā dzīvē. Paldies! Un tagad Benovs Flasikovs kundze uz vienu minūti. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējās uh, desmitgades laikā ir sasniegts tikai visai maz progress runājot par aktīvāku sieviešu iesaistīšanos politikā, ir izmantots kvotas atsevišķu valstu parlamentos, bet joprojām mazāk par 10% sieviešu ir iesaistītas sarunās par mieru. Un sievietes īstenībā starpkultūru saziņā ir ļoti būtisks faktors. Sievietes var laust tabū un stereotipus un var labāk sazināties ar vietējiem sievietēm, kas dzīvo konfliktu pārņemtojos reģionos. Uh, Bieži vien sievietes tiek aplūkotas kā tāda otrās šķiras pilsoņa, ņemot vērā arī kultūras un reliģijas tradīcijas, un bieži vien tieši šīs tradīcijas aptur progresu. Tādēļ dažādās miera misijās sieviešu lomu vajadzētu uzsvērt, jo sievietes var eh, daudz panākt konfliktu risināšanā. Paldies! Romēvas ir Oēdas kungs, lūdzu. Yeah, you, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums, nevien runājot par sievietēm kara reģionos. Mums ir jārunā par uh, to, ka viņas bieži vien ir upuri un uh, kā upuri tiek izvēlēts mērtiecīgi, bet mums ir jārunā arī par to, kādu lomu sievietes var spēlēt miera nodrošināšanā, uh, sabiedrības atjaunotnē un ir jāmaina arī iesīkstējušās tradīcijas, kas pirmām kārtām dažreiz novada strādāt pie šīs varmācības. Es domāju, ka tas ir jautājums, kas mums ir jāuzsver nevien šajā rezolūcijā, uh, bet uh, arī uh, eh, 13.35 eh, rezolūcijā, kā to uzsver ANO. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jāieceļ īpašs sūtnis, kas darbotos šajā jomā. Es gribēju teikt, ka te ir milzīgas iespējas. Eiropas Savienība var šo jautājumu, uh, runājot par savām ārpolitikas aktivitātēm, uzlūkot kā prioritāru. Tas nav tāds sīkums, un es domāju, ka mums šeit šeit ir ļoti daudz neizmantot iespēju. Paldies! Paldies! Češkovs kundze, lūdzu, uz vienu minūti. Vážený pane předsedo. Priekšsēdētāji. šausminošie noziegumi, kas uh, bruņoto konfliktu laikā tiek nodarīti sievietēm un meitenēm, bieži vien netiek sodīti. Uh, seksuāla vārmācība, grupveida izvarošana, cilvēku tirzniecība un citi seksuālās izmantošanas veidi joprojām tiek izmantoti daudzos konfliktos um, visās pasaules daļās. Un tas ir ārkārtīgi graujoši cilvēku cieņai. Es atbalstu referentes um, ieteikumu izveidot uh, ētikas kodeksu civilās un uh, militārās misijās. Seksuāla vardarbība ir kas tāds, pret ko mēs nedrīkstam būt absolūti iecietīgi, jo nedrīkst pieļaut sieviešu un meiteņu seksuālu izmantošanu konfliktos un arī bēgļu nometnēs. Ir jāveido aktīvāks politiskais dialogs un jāpadomā par labāku sieviešu pārstāvēšanu militārajās un civilajās misijās. Tas ir svarīgi, lai miera process būtu veiksmīgs. Paldies! Vēl divi runātāji uzstāsies uh, brīvajā mikrofonā. Nedelčevs kundze, es ceru, ka nu vismaz nedaudz izrunāju pareizi jūsu uzvārdu. Merci, monsieur le président. Pendant les deux premières guerres mondiales. Paldies, prie, priekšsēdētāji. Divos pirmais pasaules karos sievietes zaudēja savus dēlus un vīrus. Šodien sievietes ir reāli kara upuri, viņas tiek ieslodzītas, izvarotas. Uh, Es esmu gandarīta, ka beidzot parlaments eh, pauž savu viedokli, ka kara noziegumi, ka šāda veida noziegumi arī jāuzskata par eh, kara noziegumu. Es pateicīgu Nikolai Kundzei. Eh, sekas šiem upuriem divu veidu - psiholoģiskas un fiziskas, taču šī vardarbība rada daudz nelabvēlīgākas sekas, tās ietekmē bērnus, kas to visu pieredz, un vīrus, kas nav spējuši aizsargāt savas sievas. Tas ietekmē vairākas paudzes. Es esmu eh, at, pateicīga par šī ziņojuma izstrādāšanu. Sievietēm ir eh, eh, sava loma arī konfliktu risināšanā. Esmu priecīga, ka beidzot tiek pievērst uzmanību sieviešu lielai lomai arī šai ziņā. Es gribētu zināt, kad tiks izveidots attiecīgais amats un, ja tā ir paredzēts, tad kad. Paldies. Lūhan kungs pēdējais runātājs šajā procedūrā. Vienu minūtu. Um, de, uh, e, sek... Paldies, priekšstādētāj kungs. Arī komisija ir norūpējusies par šo jautājumu. Es varu piekrist referents viedoklim. Jāņem vērā, ka kara noziegumos tiek pastrādāt arī ļoti daudz noziegumu pret sievietēm. Nesodāmība nedrīkst palikt nesodīta. Protams, ka konfliktos ļoti bieži tiek pastrādāta vardarbība pret sievietēm, un īstenībā tā ir kara darbības stratēģija. Bieži vien šie noziegumi netiek uh, Eh, reģistrēti un tos eh, veikušie joprojām staigā uz brīvām kājām. Protams, eh, īstenībā ir jāparūpēs, lai sievietes tiktu aizsargātas konfliktu reģionos. Ir jāparūpēs par aizsardzību, lai sievietes netiktu pakļautas nekādai seksuālai vardarbībai vai vardarbībai, kas balstītu uz dzimumiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Šefers kundze, es redzēju, ka jūs gribat runāt, bet mums nav tik daudz laika, un tādēļ uh, mēs varam dot eh, vārdu tikai ierobežotām runātāju skaitām. Nu, man ļoti žēl, ka tā tas ir, bet procedūra ir jāievēro. Mums ir jāparūpējas arī, uh, lai mēs pārāk neiekavētos, bet labi, Stiflers kundze. Uh, Es domāju, ka jūs vēl varēsiet izteikties, bet lūdzu ņemiet to vērā. Nākotnē piesakieties laicīgi, jo visiem vārdu nevaram dot. Nu, bet, protams, jautājums ir ārkārtīgi būtisks, tādēļ došu jums vārdu uz vienu minūtu pirms uzstāsies uh, komisāra. Liels paldies priekšstādātāji. Uh, um, sievietes tiek izmantotas, uh, uh, pret viņu tiek vērsta vardarbība, tas ir kā kara ierocis. Mūsu parlaments ir apzināts šīs situācijas uh, ar vienu arvien eh, eh, ļaunāku, eh, ļaunākus aspektus, īpaši Kibū reģionā. Un tas izdara ļoti nelabas sekas gan fiziski, gan garīgas uz sievietēm. Mēs Apzināmies, eh, ka te ir īpaši jāpievērš uzmanība reproduktīvai veselībai. Eiropas Savienībai ir jārīkojas eh, kopīgi, mēģinot apkarot eh, šādu veidu vardarbību un jāiestājas par sieviešu aizsardzību kara apstākļos. Sieviete nav kara ierocis. Tas vienmēr ir viņai jāatgādina. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad piecas minūtes Georgijos kundzei. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, pirmām kārtām vēlējos pateikties referentei Nikolau kundzei un vēlējos arī pateikt, ka šis uh, jautājums uh, ir um, darba kārtībā iekļauts pareizajā vietā, tātad uh, uzreiz pēc Dafne programmas apspriešanas. Protams, mums ir jārunā par sieviešu svarīgo lomu, ko tās var spēlēt miera un stabilitātes uh, procesos un 13.25 eh, rezolūcijā ANO arī ir uzsvēruši šo sieviešu spēlēmo lomu. Es gribēju teikt, ka mums ir jāizmanto visas programmas un instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai uzlabotu situāciju. 2008. gadā Eiropas Savienība pieņēma visaptvarošu rezolūciju ar 13.25 un 18.20. Šajās rezolūcijās ir runāts par visām programmām, zinām, ko var īstenot Eiropas Savienība konflikta un pēc konflikta laikā. Mēs runājam par 1325 rezolūciju, kur runāts par sieviešu iesaisti, aizsardzību un uh, par cīņu pret vardarbību, kas tiek izmantot pret sievietēm. Tagad dažvārt par finansējumu ir Eiropas Savienības stabilitātes instruments, un, protams, eh, tas ir galvenais instruments, ko varam izmantot, stabilizējot eh, konfliktu pārņemtos reģionus, un šeit, protams, arī ir iekļauta uh, dzimumu perspektīva. Mums ir jāaizsargā pašas vārīgākās sabiedrības um, grupas, tātad vecāki ļaudis, invalīdi, bērni, un, protams, tas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem, un, kad es biju humanās palīdzības komisāri, par to arī aktīvi cīnījos. Mēs atbalstām uh, sieviešu aizsardzību, it sevišķi visos konfliktu reģionos, pateicoties mūsu humanās palīdzības instrumentam, un tāpat mēs uh, um, īstenojam dažādas finansējuma programmas, kas ir uh, veltīts tieši sievietēm. Pēc trim nedēļām došos uz Kongo Demokrātisko republiku un es šim vardarbības jautājumam uh, pieskaršos noteikti. Tā tad ir jābeidz izvarot sievietes un šī izvarošana ir jāpārtrauc izmantot kā kara ierocis. 17, 70 valstīs darbojas Eiropas Savienība un eh, ir daudz institūciju un 2009. gadā, 2010. tāpat tika piešķirt apmēram 200 miljonu eiro. Tagad daži vārdi par kopīgo aizsardzības un drošības politiku. Vairums kāp misiju. Um, iekļauj arī cilvēku tiesību un demokrātijas instrumentus. Un mums arī ir īpaši apmācības modeļi, eh, kas tiek izvērti šādu, izvērst šādu misiju laikā, kas uh, Eh, vēl vairāk tiks noslīpēti 2012. gadā. Mēs arī sadarbojamies ar militārajām struktūrām, lai šie cilvēki labāk saprastu humānos eh, aspektus un to, kā konflikti eh, ietekmē visvārīgākās sabiedrības grupas. Ja mēs runājam par ārpolitiku, ir nedrīkst aizmirst arī iekšpolitiku, jāparūpējas, lai sievietes būtu sarunu vedējas, lai viņas varētu strādāt kā vidutāji miera procesa virzīšanā uz priekšu. Mūsu dalība valstis īstenībā ir ārkārtīgi aktīvas ANO kontekstā. 13 dalība valsts ir pieņēmušas nacionālos rīcības plānus. Citas valstis, piemēram, Vācija, ir e, izstrādājušas īpašas iniciatīvas runājot par sievietēm miera un drošības procesos. Protams, mums ir jādomā par uh, rezolūcijas 1325 īstenošanu. Uh, Un 2011. E, gada maijā šī rezolūcija tika pieņemta. Eiropas Savienība ir spērus konkrētus soļus, lai varētu aizsargāt visvarīgākos sabiedrības locekļus, arī sievietes. Mēs daudz ko darām, bet mums, protams, ir jābūt ārkārtīgi uh, piesardzīgiem. Uh, runājot par to darbu, ko veicam citās valstīs, ir jāvēršas pret seksuālo vardarbību, pret konfliktiem, jāgarantē, lai sievietes būtu pārstāvētas eh, arī sabiedriskajā dzīvē un varētu piedalīties mieru procesu virziešanā. Jūs vaicājāt, vai mēs domājam par īpašas eh, sūtnes eh, iecelšanu amatā, un Katrīna Eštona teica, ka viņa domā par tāda īpašā cilvēku tiesību komisāra vai sūtņa amata izveidošanu. Un visbeidzot, sirsnīgs paldies par diskusijām šodien. Paldies! Paldies, Georgievs kundze. Mēs esam beiguši diskusijas par šo jautājumu un balsosim 12. Tagad runāsim par Rēgneres kundzes ziņojumu uzņēmumu mītnes vietas pārvietošana citā valstī. Un tagad uzstāsies Rē